Bene, allora possiamo cominciare. Godātie kolēģi, sāksim mūsu šā rīta sēdi. Un eh, pulkstens 9.30 mums ir jāsāk balsošana, tāpēc ir labi, ja mēs sāktu šobrīd mūsu darbu, kaut arī deputātu nav īpaši daudz. Bet eh, visi, kuri ir iesaistīti Kreutzmann kunga ziņojumā, tomēr ir. Tātad eh, uzsāksim 12. darba kārtības punkta izskatīšanu, un tā ir uzņēmuma konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programma 14. un 20. gadiem. Tātad mēs izskatīsim mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju un došu vārdu nekavējoties Kreitsman kungam. Lūdzu. Jā, filmdām. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī mūsu referentam un pārējiem kolēģiem par ieguldīto darbu. Lielāka daļa grozījumu pēc satura arī ir ļoti tuvu. Un lassen sich mit meinem Berichtsentwurf gut Un ar manu ziņojumu projektu to var attiecīgi salikt kopā bez problēmām tādi jautājumi, kas ir saistīti ar veiksmīgu un efektīvāku uzņēmumu nodošanu un izvairīšanos no dubultās aplikšanas un nodokla. Es uzskatu, ka struktūru būtu nepieciešams saglabāt kā ar līdz šim un panākt tādu tekstu, kas būtu arī pietiekami lakonisks un saprotams. Tāpēc arī daudzos gadījumos tiks noraidīti daži grozījumi tīri pēc formas, bet to saturs tiks atspoguļot ziņojumā. Bija arī piedāvāti jau kompromisa priekšlikumi, un tad mēs varētu ne, politiskajās grupās līdz nākamās nedēļas beigām uh, apspriesties un izteikt līdz ar to savus priekšlikumus. Ir paredzēta trīs arī tikšanās ar ēnu no referentiem, kur mēs runāsim par kompromisiem, un cerams, ka varēsim panākt tiešām arī galīgo variantu. Tā kā novembra beigās tiks balsots uh, par uh, 2020. gada uh, darba kārtības aspektiem, tad arī attiecīgi šeit arī tiek atlikts daudzi grozījumi saistīti ar mikro uzņēmumu. Kā rezultātā mikro uzņēmumi atsevišķos pasākumos tiks nosaukti konkrēti, un citos pasākumos savukārt nē. Tāpēc arī mans priekšlikums būtu sekot padomes teiktājiem un ievietot šeit jaunu pantu un skaidri parādīt, ka attiecībā uz šo uh, normatīvo aktu uh, attiecās vispārējā MVU definīcija, kas iekļaut arī mikro uzņēmumus. Mēs vēlamies arī pieņemt, pieņemt tādu regulējumu, kas būtu tieši pantos, nevis tikai pielikumā. Izskatās, ka visi deputāti var piekrist tam, ka ir nepieciešams nodrošināt tādu risinājumu, kas būtu visās jomās. Man bija iespēja mm, paviesoties Manhaimā un redzēt uh, uh, uzņēmumu asociācijas darbu, viņi runāja par uzņēmumu kvalitāti, un daži man teica arī, ka runa drīzāk ir par to, ka būtu nepieciešams norādīt uz tādu, tādu mm, līniju, aiz kuras jau vairs netiek sniegts nekāds atbalsts. Ir ļoti svarīgi, lai mēs ņemtu vērā kvalitāti un arī, protams, kvalifikāciju, un tad attiecīgi varētu sadarboties savā starpā. Piemēram, Vācija mēs varējām novērot, ka būtu nepieciešams veiksmīgāk sadarboties un izveidot lielāku tīklu, un es domāju, ka nebūs nepieciešama nekāda liela pūliņi, bet šo programmu var izmantot tā, lai varētu to savstarpējo sadarbību kolēģi no ECR runāja, ka ir nepieciešams veicināt pašu kapitāla piesaisti. Es uzskatu, ka šeit rodas problēma, jo te ir diezgan liela nošķirtība starp dažādām programmām, bet mēs noteikti ņemsim vērā tā, lai varētu nodrošināt elastīgu risinājumu. Runājot par svešā kapitāla piesaisti, uh, Šeit uh, es uzskatu, ka esošais uh, padomas piedāvātais līmenis uh, ir tieši pareizs. Es zinu, ka komisija ir savādāks viedoklis, jo komisija, komisija ir savu priekšstatu, bet es uzskatu, ka ir nepieciešams pragmatisks risinājums. Ir svarīgi mm, nevis nevis uzlikt tādas prioritātes komisijas ietveros, bet uh, skaidri saprast, kādas zināšanas ir vajadzīgas un attiecīgi kādā veidā var vēl efektīvākā veidā piešķirt finansējumu. Un esmu gandarīts par to, ka tiek atbalstīta mana ideja par to, ka ir jāmazina birokrātija, 25% līdz 2020. gadam, tas ir mūsu mērķis, tas ir kvantitatīvs mērķis, bet, protams, būtu nepieciešams arī kvalitatīvā līmenī noteikt šos mērķus, jo, protams, runājot par birokrātijas samazinājumu, te ir vieglāk uzlikt kvantitatīvus mērķus, bet svarīgākais tiešām, lai samazinājums būtu reāls. Nobeigumā man ir arī komentārs par turismu. Es zinu, ka daudzi kolēģi no Spānijas un Itālijas, viņiem turisma jautājums ir viens no būtiskākajiem. Nu jā, man nav nekāda iebilduma ar, par turisma veicināšanu, un tas, protams, ir nepieciešams, bet jautājums, ko es atkal un atkal sev uzdodu, vai mēs veidojam tādi atsevišķu nozari, kas tiek īpaši atbalstīta, lai gan īstenībā ir jāatbalsta pilnīgi visas jomas un visi sektori. Tad, kad mums ir kādi konkrēti projekti starp vairākām valstīm, tad, protams, arī turisma aspekts šeit tiek ņemts vērā, bet es palieku pie sava priekšlikuma, eh, ne, nepieiet jautājumam sektoriāli, respektīvi, jā, mēs šeit īpaši izdalām turismu, tad skaidrs, ka dažas novatoriskie sektori, eh, informācija tehnoloģijas arī gribēs īpaši atbalstu sev. Tāpēc arī ir ļoti svarīgi šeit nevis uh, konfrontēt savā starpā, bet izveidot tādu normatīvo aktu, kas atbilstu vispārīgiem mērķiem. Paldies! Paldies, Kreutzmanu kungam! Steina kungs, paldies! Saka Bensen kungs. Pff. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties eh, Kreitsman kungam par eh, paveikto, un es tiešām ticu, ka šis ziņojums ir ļoti labs, un esmu pārliecināts, ka tas eh, palīdzēs strādāt visiem Eiropas Savienības MVU. Piekrīt Krautsman kungam, un tā ir arī mana nostāja, ka Runājot par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ir jāuzsver trīs momenti - pieeja tirgumu, pieeja finansējumam un birokrātijas samazināšana un apkarošana. Yes. And, um, reducing... Runājot par birokrātijas samazināšanu, uzskatu, ka ir būtiski izvirzīt mērķus. Runājot par pieeju tirgiem, tirgumu, ir eh, svarīgi uzsvērt to, ko dara dalību valstis, palīdzot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem piekļūt tirgum un izveidot adekvātu Eiropas sadarbības tīklu visās dalību valstīs. Būšu priecīgs izskatīt grozījumus, diskutēt par tiem, jo tieši šajā jomā bija ļoti daudz iesniegtu grozījumu. Bet kopumā uzskatu, ka šis ziņojums ir ļoti veiksmīgs. Paldies! Grācie, Patricija Toja. Paldies, un tagad eh, Tojas kundze. Paldies, prieksēdētāja kungs. Arī es eh, ļoti īsi vēlētos izteikties. Vispirmām kārtām vēlētos uzteikt Kreutzmana kunga darbu. Es zinu, ka ir iesniegt ārkārtīgi daudz grozījumu, un patiesībā ir grūti savienot tos, koordinēt tos, panākt kompromisus, jo viedokļi ir atšķirīgi un to ir daudz. Uh, Es eh, saglabāju tiesības izvērtēt grozījumus, jo runājot par <clears throat> pirmo kompromisu tekstu redakciju, šāda tikšanās vēl nav bijusi. Mēs šodien diskutēsim par kompromisu variantiem politiskajās grupās. Vēlētos uzsvērt divus momentus. Pirmais par definīcijām. Tātad, kā mēs definējam MVU un kā mēs definējam mikro uzņēmumus. Uh, Ir tā, ka ir vairāki patēnu referenti, kuri vēlas pieturēties pie jau eksistējošajām definīcijām, un tomēr es vēlētos, lai mēs iekļautu vairākus citus momentus, jo ņemot vērā pēdējos krīzes gadus, tātad gan ekonomiskā, gan ražošanas krīze, arvien vairāk ir skaidrs, cik ļoti svarīgu Romu spēlē pilsoniskā sabiedrība ekonomikas nodrošināšanā. Runājot par mazajiem uzņēmumiem, par vismazākajiem mikrouzņēmumiem, tie ir ārkārtīgi svarīga ekonomikas sastāvdaļa. Līdz ar to mikrouzņēmumu definīcija tāda, kāda tā ir mūsu priekšā, neiekļauj tos uzņēmumus, kuri būtisku lomu spēlē pilsoniskās sabiedrības stabilizācijā. Mikrouzņēmumiem ir ļoti būtiska loma Eiropas Savienības iedzīvotāju nodarbināšanā. Tas pats attiecās arī uz turismu jomu. Es jau neuzskatu, ka turisms ir jāpielīdzina, piemēram, informācijas tehnoloģijām. Tās ir divas dažādas tautsainiecības nozars. Un tomēr arī turisms ir ekonomikas domēns, un ir ļoti daudz uzņēmumu, kur strādā šajā domēnā, un Eiropas Savienībā tam ir būtiska nozīme. Nākamais. Runājot par uzņēmumu maksāt nespēju kā arī jautājums par to, vai varētu izmantot kosme programmu vai apvārsnes 2020, tātad kādas varētu būt finansēšanas iespējas uzņēmumiem. Uzskatu, ka būtu būtiski projekts vai finansējumu iespējas savērpt kopā. Vēlētos vēlreiz uzteikt šo ziņojumu. Prieksēdētāji. Paldies, Vidal Kvadraskungs. Eh, muchas gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji! Viens veids, kā var izvērtēt tiesību aktu priekšlikumu, ir saskaitīt iesniegtos grozījumus. Mums ir 464 grozījumi, un es domāju, ka tas ļoti skaidri norāda, ka kolēģus ļoti interesē tas, kas notiek šajā komitejā un īpaši attiecībā uz uzņēmumu konkurētspēju mazo un vidēju uzņēmumu programmai. Eiropā mēs zinām, ka šis sektors mums ir ārkārtīgi svarīgs. Apmēram 98% uzņēmumu Eiropā ir MVU, un tie rāda visvairāk darba vietu Eiropā. MVU dažās dalību valstīs piedzīvo ļoti grūtus laikus, piemēram, manā valstī. Uh, Es zinu daudzus mazos un vidējos uzņēmumus, kam uh, ienāk pietiekami daudz pasūtījumu, tie ir tādi diezgan dzīvotspējīgi uzņēmumi, bet viņiem ir jāpārtrauc tomēr darbs, jo nav vairs kreditēšanas iespēja no bankām. Tā tad kredīti vairs netiek piešķirt vai ir pārtraukti, un MVU un mikro uzņēmumiem tas ir tāds nāvējošs sitiens, un tāpēc daudziem diezgan dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kam pat ir pasūtījumi un iekārtas un viss pārējais, viņi nevar darboties, tāpēc ka viņi vairs nevar šīs kredītiespējas nu, iegūt. Tā tad mums ir jāveicina ne tikai jaunu MVU veidošanos, bet mums ir jāpalīdz tiem, kas jau pastāv un darbojas. Daudzās dalību valstīs, kā es teicu, MVU šobrīd ir tādā ļoti traģiskā stāvoklī. Tātad krūs, trūks kredīt līdzekļu, ir palielināts izmaksas, birokrātija un tā tālāk, un tas viss viņus skar. Visi grozījumi, kas mazinās šo administratīvo smagumu un kas vērsti uz uh, jaunu uzņēmumu izveidošanas izmaksu samazināšanu un kas ir vērsti arī uz kredītu plūsmas atjaunošanu, visi šie grozījumi ir pilnīgi neatņemami un svarīgi. Ar saviem grozījumiem es centos uzsvērt šīs konkrētās, nu pat izklāstītās lietas, un es zinu, ka daudz citu kolēģi arī darījuši to pašu. Šis ir ārkārtīgi svarīgs tiesību akts. Es eh, spēju, sveicu Kreitsmanu kungu, pateicos par veikto darbu un ceru, ka mēs varēsim uh, uzlabot situāciju MVU Eiropā. Paldies! Hvala gospodu Krojcmanu, poročevalcu. Um, Kukaviča kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji. Gribu pateikties referentam par uh, ļoti būtisko darbu. Mazie un vidējie uzņēmumi gaida, lai saņemtu kaut kādu palīdzību savas darbības nodrošināšanai. Tā tad ir nepieciešams samazināt birokrātiju, bet tāpēc vārdiem ir jāpārto par konkrētām darbībām. Tāpēc, ja esoši uzņēmumi un arī tie, kas ir tādā uzsākuma fāzē, visiem šiem uzņēmumiem birokrātija ir ārkārtīgi liels sloks. Tālāk Eiropas uzņēmumu tīkls. Tam vajadzētu kļūt aktīvākam. Dažās jomās pastāv tikai tādas kā vēstuļu pastkastītes, bet nav nekādas, tā, teiksim, dzīves struktūras, kas varētu uzņēmumam palīdzēt. Un tālāk, ja uzņēmums vēlas iekļūt citos tirgos, teiksim, tirgos ārpus tirgus, kas ir ārkārtīgi konkurētspējīgi, tad tas ir iespējams tikai, ja tiek nodrošināta visu šo struktūru sadarbība, ja ir augstās tehnoloģijas un tā tālāk, ja, tie, ja notiek šī sasaiksne ar uh, zināšanu centriem. Uh, Tāpēc gribu vēlreiz pateikties visiem, kas ir ieguldījuši savu darbu šajā ziņojumā, un es arī no Slovenijas puses dodu signālu, ka uh, uzņēmēji ļoti gaida kaut ko jaunu un savādāku. Paldies! Grazie! Paldies! Nākošais uh, komisija. Uh, doktors Herberts, lūdzu. Good morning! Labrīt! Es no komisijas puses gribētu pateikties referentam, Kreutzmanu kungam un visiem pārējiem, kas eh, strādājuši pie šī ziņojuma. Jums ir pilnīgi taisnība. Kosme ir vienīgā programma, kas patiesi ir veidota tieši MVU, un tieši tāpēc šī programma ir tik būtiska šodien. Es gribētu runāt par trīs jautājumiem, kas ir arī aplūkoti grozījumos. Pirmais - par mērķiem Tas, ko mēs šobrīd redzam grozījumos, mēs redzam, ka ir divi veidi grozījumi. Viena daļa vēlas vairāk detaļu, un tāpat laikā, lai tiktu konkrētāk noteikts darbību apjoms. Te man ir viens komentārs, ka neaizmirsīsim, ka šī ir programma septiņiem gadiem, tāpēc mēģināsim panākt kaut kādas manevrēšanas iespējas, kaut kādu elastību, un lai nebūtu pārāk daudz ierobežotu rīcības iespēju šajos septiņos gados. Citi grozījumi par eh, mērķiem cenšas paplašināt kosme tvērumu. Un te jāsaka, es ļoti lielā mērā piekrītu referentam, kas eh, uzskata, ka jo vairāk jūs paplašinat mērķi ar nemainīgu budžetu, jo vairāk jūs ierobežojat iespējas efektīvai ierobežot budžeta līdzekļu piešķiršanai un sadalīšanai. Tātad tas būtu mans pirmais komentārs. Otrais - par administratīvā sloga mazināšanu. Šai ziņā komisija pilnībā piekrīt parlamentam. Mēs esam uzsākuši administratīvā sloga mazināšanu un vajadzētu notikt šī sloga samazināšanai par vairāk kā 25%, bet jādomā, kā iet vēl tālāk. Un Un te mums ir skaidri signāli no uzņēmumiem, kas joprojām sūdzās, ka viņi nesaskata kvalitatīvu dimensiju visā šajā administīvajā slogā. Piemēram, grāmatvedībā. Uzskaitot šo administīvās nastas samazinājumu, varbūt arī iespējams piefiksēt šos galvenos noslogojumu vai sloga punktus uzņēmumiem, un tieši šī darbība varētu būt ārkārtīgi svarīga. Un trešais punkts par eh, MVU koncentrāciju. Te mēs atkal pilnībā piekrītam parlamentam un jau veicam konsultācijas un eh, iesaistam arī sarunās MVU organizācijas. Administratīvās nastas mazināšana ir ļoti labs piemērs, kur tieši šī organizācija jau ir iesaistīta, bet Mēs gribētu lūgt jūs padomāt par sekojošo. Neprasiet mums eh, iekļaut MVU organizācijas visu programmu īstenošanā, jo tas varētu savukārt novest pie eh, zināmiem interešu konfliktiem, jo šīs organizācijas ir arī saņēmēji, ieguvēji, tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, bet katrā ziņā es ļoti pozitīvi uztveru Kreutzmanu kungu teikto, ka viņš ir par pragmatisku pieeja šajā jautājumā. Un uh, te mēs tik tiešām esam viensprātis. Tālāk par uzņēmumu tīklu. Mēs, protams, esam ļoti pozitīvi noskaņot, padarīt to efektīvāku un kvalitatīvi labāku. Un uh, es domāju, ka tas uh, lielā mērā arī viss pagaidām no komisijas puses. Paldies! Paldies komisijai! Un noslēguma vārdiem vārds Kreutzmekungam. Jā, vielen dank. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir pavisam īsts komentārs, ņemot vērā to, ka laika ir pavisam maz. Es domāju, ka jā, mums gal galā būs ļoti labs normatīvais akts, un kā es jau teicu pašā sākumā, mums ir paredzēta tikšanās pavisam drīz, un mēs nāksim klāj ar labiem kompromisiem. Tas ir mūsu mērķis, tā lai tiešām būtu lieliska regula tā lai varētu pēc tam kopā ar padomi un komisiju sastrādāties. Paldies! Eh, Paldies! Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 18. Eh, septembris. Balsojums paredzēts 5. novembrī. Vai esam gatavi uzsākt balsošanu? Karta di voto. Vai visiem ir līdzi balsošanas kartītes? Siete pronti. Es gribētu aicināt jūs pārbaudīt sistēmu. Tā tad vienkārši nobalsojam, pārbaudam sistēmu. Tie, kas par kaut ko, lūdzu balsojam. Kas par, kas pret, kas atturas. Komisārs. Oui. Ça marche pas. Ça marche pas. Il faut recommencer. Scusatemi, proviamo a rifare, ho sbagliato anch'io. Labi, pamēģināsim vēlreiz. Tātad izmēģinām sistēmu, saka priekšsēdētāji. Tātad pārbaudas balsojums, vienkārši pārbaudam sistēmu, sākam balsot. Kas par, kas pret? Kuzo. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Šķiet, ka rezultātu tablo nedarbojas. Mēs neredzam rezultātu zālē. Numero è eh, che non funziona, non funziona il tablone alle nostre spalle. Tā tad displejs nedarbojas, kur mums vajadzētu redzēt balsošanas rezultātus. Alors, bene, voilà. cominciamo. On commence. Oui, on commence. Allora, Correira do Campos. Labi, tad mēs sākam ar Correiras de Campos uh, ziņojumu. Mums ir grozījums 188. Tur mums ir bloka balsojums. Kas par? Vienu mirklīti. Saka priekšsēdētāja. Referents ir Antonio Fernando Kreira de Campos. Mēs balsojam par Transeiropas enerģētikas infrastruktūru. Vai esam gatavi balsot tālāk? Labi. Tad sākam vēlreiz. Tātad pirmais grozījums 188 bloka balsojums. Ja tas ir pieņemts, tātad kas ir par, kas pret, atturas, norādīts. Desmitais ir kongrūzījums, kurš pār, pret, atturas, norādīts. Atkal desmitais NV grūzījums, kurš pār, pret, atturas, pieņemts. 15. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 189. kurš par pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss, pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa kompromisa grozījuma, kurš par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums. Otrā daļa, kurš par pret atturs noraidīts. Balsojums ir nedaudz sarežģīts, tāpēc lūdzu esiet pacietīgi, saka priekšsēdētāji. 205 grozījums. Ceturtajā lapas pusē, kurš pār pret atturas noraidīts. Otrais kompromisa grozījums, kurš pār pret atturas noraidīts Pieņemts. Divi, četri, astoņi, otrā daļa, kurš par, pret. Divi, četri, astoņi, 248 grozījums. Ko iesniedz referents. Tātad 248 grozījums un balsojam tikai par otro daļu. Tikai par otro daļu balsojam. Vai visi ir atraduši savos sarakstos? Tātad devītā lapas puse. Tātad tas ir baltais kvadrātiņš devītās lapas puses vidū. Vai visi ir atraduši? Grozījums 248. Tātad angļu versijā tas ir 9. lapas pusē 248. Tātad tikai balstā daļiņa. Paldies, kas par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss grozījums pirmā daļa, kurš par Sekretariāts man apstiprina, ka mēs balsojam par trešo kompromisu. Tātad trešais kompromiss. Tātad. Trešais kompromiss grozījums. Pirmā daļa, kurš par? pret atturas pieņemts. Divsimt astoņdesmit sastais grozījums otrā daļa. Angļu valodā 12. lapas pusē angļu valodas dokumentā. Tātad 286. dokuments. 288. grozījums. Otrā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Norēdīts. Trīs, divi, četri tālāk nākošais. 324. Trīsim divdesmit ceturtais, kurš par? pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Personāla balsojums. Lūdzu, izmantojiet balsošanas kartes. Balsojam par 200, 324. Eh, grozījumu. Divdesmit pieci par, divdesmit divi pret, tātad pieņemts. Ceturtais kompromiss. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 357. 357. Vai visi atraduši šo grozījumu? Labi. Kurš pār? Pret. Atturas. Noraidīts. 418. 418. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tālāk. Piektais kompromiss grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Četrsimt trīsdesmit ceturtais. Kurš par? pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 448, kurš par pret atturas noraidīts. 447, kurš par pret atturas noraidīts. Septītais kompromiss Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Devītais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 11. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk bloka balsojums 13. un 44. Eh, un 45. kurš par pret atturas pieņemts. 45. grozījums, ko iesniedz Ekon, un 46. arī no Ekon blokā, kurš par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss, pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. 15. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 80. grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. 61. kurš pār pret atturas pieņemts. 43. grozījums, kurš pār pret atturas noraidīts. 622. kurš pār pret atturas pieņemts pieņemts. 44. no NV, kurš par pret atturas noraidīts. 623. kurš par pret atturas pieņemts. 624. kurš par un 625. jo tie ir identiski, kurš par pret atturas pieņemts.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 no reģionālās komitejas, eh, kurš par pret atturas pieņemts. 73. Eh, kurš par pret atturas noraidīts. 71. kurš par pret atturas noraidīts. 26. kurš par pret atturas noraidīts. 74. kurš par pret atturas noraidīts. 81. Nē, 81. Nē, 630. Kurš pār? Pret atturas. Man šķiet, ka uh, pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot 630. grozījums. Beidzam balsot. Viens no tautas partijas par daudz. Ļoti labi, beidzam balsot tātad 28 pār 25 pret pieņemts. 16. kompromiss, kurš par, pret, atturs pieņemts. Tātad balsojam par otro daļu, saka priekšsēdētāji, nē, tomēr. 670. 670. 670. ko iesniedz Gastons Franko, kurš par pret atturas pieņemts. Pārbaudam elektroniski, labi pārbaudam. Labi. 670. sākam balsot elektroniski. Pārbaudam balsojumu. Beidzam balsot. 26 pār 29 pret, tā tad noraidīts. Astoņdesmit ceturtais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Šķiet, ka noraidīts. 17. kompromiss. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk. 692. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudam, labi pārbaudam. 692. balsojam elektroniski. Lūdzam, sākam balsot. Pārbaudam 692. sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit seši par divdesmit astoņi pret. Tā tad noraidīts. 18. kompromiss, pirmā daļa. Tā tad 18. kompromiss, pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Septiņsimt divdesmit ceturtais. Kurš par? Pret. Man šķiet, ka pie, eh, pieņemts. Bet pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. 35 pār, 18 pret, tā tad pieņemts. Tālāk. 19. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 703. grozījums, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 790. kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 20. kompromiss, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 21. kompromiss, kurš par? Pret pret atturas pieņemts. Pārējām pie uh, apsvērumiem. 117. kurš pār, pret atturas pieņemts. 118. pār, pret atturas pieņemts. 119. kurš pār, pret atturas pieņemts. 120. kurš pār, pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums no Tran, kurš pār, pret atturas pieņemts. Ot, pirmais grozījums no Reģī, kurš pār, pret atturas pieņemts. Otrais grozījums no Trāna, kurš pār pret atturas pieņemts. Otrais grozījums reģija pār pret atturas pieņemts. 121. grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. Pārbaudam, labi, pārbaudam elektroniski. 121. grozījums pie apsvērumiem. Beidzam balsot. Noraidīts. 122. un 123. Nē, tikai 122. tomēr. Tātad 122. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tad, kad Tautas partija un uh, sociāldemokrāti piekrīt, parasti ir ok, bet labi, ja mēs gribam pārbaudīt, tad pārbaudam. Tā, tad sākam balsot. Beidzam balsot. 25 par 29 pret. Tā tad noraidīts. 123. Kurš par? Pret. Atturas. Arī norādīts. Pārbaudām tomēr elektroniski. Tātad 123. grozījums pie apsvērumiem pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. 29 pret 25 par noraidīts. 124. kurš par? Pret. Atturas. 124. pārbaudam. Beidzam balsot. 31 pār 22 pret. Pieņemts. Ekon Pirmais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Norēdīts. Pirmais NV grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Norēdīts. Pirmais grozījums IMCO. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais grozījums uh, no Reģī, kurš par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums re, referenciesnieks, kurš par pret Noraidīts. Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim, jo tomēr. Ja visi nebalso, tad īsti tomēr nav skaidrs, tad priekšsēdētāji pārbaudam. Beidzam balsot. 25 pār 27 pret noraidīts. 125. Kurš pār? Pret atturas noraidīts. 128. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Envid otrais. Kurš par? Pret. Atturas. Otrais grozījums man šķiet Pārbaudam elektroniski, nav iespējams pateikt. Beidzam balsot. 22 pār 32 pret noraidīts. Rēgī 4. grozījums kurš par, pret, atturas pieņemts. 127. kurš par, pret, atturas pieņemts. 128. kurš par, pret, atturas pieņemts. 129. kurš par, pret, atturas pārbaudam elektroniski. Es ļoti lūdzu tad, kad ir tāds diezgan ciešs balsojums, lūdzu balsojiet, jo pētajā gadījumā nav īsti skaidrs, kāds ir rezultāts. Tātad beidzam balso 31 pār, 24 pret, pieņemts. NV3 un Regi 5 grozījums, kurš par? Atkrīt. Nē, par otro mēs nebalsojam. Tātad trešais un ceturtais Envi un Reģi, kurš par pret atturas pieņemts. 130. kurš par pret atturas noraidīts. Trešais, kurš par pret atturas pieņemts. 131. un 4. kopā, kurš par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš par, pret, atturs noraidīts. Piektais grozījums, kurš par, pret, atturs pieņemts. 132. par, pret, atturs pieņemts. 133. kurš par, pret, atturs pieņemts. 134. par, pret, atturs noraidīts. Sastais grozījums, kurš par, pret, atturs pieņemts pieņemts 135. un otrais ekona identiski, kurš par pret atturas pieņemts. 138. kurš par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. 137. kurš par pret atturas noraidīts. 138. kurš par pret atturas pieņemts. Nē, labi, pārbaudam elektroniski. 138. pārbaudam elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. 23 pār 27 pret, tātad noraidīts. 138 noraidīts. Sastais regi grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. Otrais. Kurš par pret atturas pieņemts? Pārējām pie 141. 141. kurš par pret atturas pieņemts. 142. kurš par pret atturas pieņemts. 143. kurš par Nē, es atvainojos. 144. 144. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 145. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 7. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 146. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 147. kurš par, pret, atturas noraidīts. 148. kurš par, pret, atturas noraidīts. 149. kurš par, pret, atturas pieņemts. 150. kurš par, pret, atturas noraidīts. Sastais par, pret pret atturas noraidīts. Astotais, kurš par pret atturas noraidīts. Septītais, kurš par pret atturas pieņems. 151. kurš par pret atturas noraidīts. 152. kurš par pret atturas pieņemts. 153. kurš par pret atturas noraidīts. Trešais, kurš par pret atturas pieņemts. 154. kurš par pret atturas pieņemts. 155. kurš par pret atturas pieņemts. 157. kurš par pret atturas pārbaudam elektroniski. 157. sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār 19 pret pieņemts. Astotais grozījums no transporta komitejas, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 158. par, pret, atturas, noraidīts. Devītais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Devītais transporta, kurš par pret atturas pieņemts. Desmitais transporta, kurš par pret atturas pieņemts. 160. kurš par pret atturas noraidīts. 161. kurš par pret ar ceturto kopā. Tātad kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 162. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 163. Kurš par? Pret. Atturs noraidīts. 8. Groziens. Kurš par? Pret. Atturs noraidīts. 10. Reigī. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 11. transporta komiteja, kurš pār, pret, atturs noraidīts. Vienpadsmitais, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais. Ceturtais atkrīt. 12. 12. grozījums. Tātad 12. kurš par, pret, atturas noraidīts. 13. 13. regija, kurš par, pret, atturas pieņemts. 13. no transporta komitejas, kurš par, pret, atturas pieņemts. 9. 9. NV, kurš par, pret, atturas noraidīts. 5. referenta grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 6. referenta grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 168. kurš par, pret, atturas pieņemts. 14. no regija, kurš par, pret atturas pieņemts, 169. kurš pār, pret atturas pieņemts, 14. kurš pār, pret atturas noraidīts, 170. kurš pār, pret atturas noraidīts, 15. kurš pār, pret atturas pārbaudam elektroniski, tātad pārbaudam 15. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār 23 pret pieņemts. 171. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 172. par? Pret. Atturas. Noraidīts. 173. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 101. kurš pār pret atturas noraidīts. 16. par pret atturas noraidīts. 8. kurš pār pret atturas pieņemts. Tātad no 182. mēs balsojam tikai par otro daļu balsojam. Tātad 182. otrā daļa, kurš pārpret atturas pieņemts. Uh, 17. no transporta komitejas pār pret atturas noraidīts. 7. ekon grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. 8. ekon, kurš pār pret atturas pieņemts. 186. kurš pār pret atturas pieņemts. 9. kurš pār pret atturas noraidīts. 115 kurš par, pret, aps, atturās noraidīts 116, kurš par, pret, atturas pieņemts. Tātad galīgais balsojums par pieņemtiem grozījumiem. Elektroniski balso... sākam balsot. Beidzam balsot. 49 par un 1 pret. 6 atturās. Tātad balsojums par starp uh, iestāžu sarunām. Kurš par? Tātad sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Ļoti skaisti 55 pār, viens atturējies. Paldies! Sveicam uh, mūsu kolēģi referentu un uh, jums uh, vārds. Noslēgumā paldies, priekšsēdētāji. Saka, Dekampas kungs pateicos par šo balsojumu un gribu paust pateicību par uh, izrādīto pacietību šajā ārkārtīgi sarežģītajā balsojuma sarakstā. Tāpat gribētu pateikties par ēnu referentiem un visiem pārējiem, kas palīdzēja izstrādāt šo tekstu. Jūs eh, ļoti aktīvi esat līdzdarbojušies un visbeidzot gribētu norādīt, ka mēs tik tiešām augstu novērtējam priekšstādātājs darbu. Šis darbs eh, tālāk nokļūs eh, energo padomes eh, izskatīšanai Nikosijā. Mēs zinām, ka eh, padome ir ļoti spēcīga pozīcija, un mēs zinām, ka parlaments darīs visu iespējamo, lai veiktu balsošanu, cerams, līdz gada beigām. Paldies! Paldies, kolēģi! Tagad nākamais balsojums. Šoreiz gan būs mazliet mazāk, nebūs tik sarežģīti, bet jebkurā gadījumā ir jābūt ļoti uzmanīgiem un pacietīgiem. Dažreiz nav nemaz tik viegli zināt, kā tad būs rezultāts galu galā. Nu tad, lūdzu, Rībiga kunga ziņojums uh, mazie un vidēji uzņēmumi. Kompromiss viens par, pret, atturas, pieņemts. 15. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 3 par, pret, atturas, pieņemts. 24 kopā ar 45 par, pret, Nē, nē, atvainojiet. Dažreiz kādas kļūdiņas jau nu- notiek. Tagad 25 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 26 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 28 par. Pret. Atturas. Pieņemts.

Chiusa. Beidzam balsot. Divdesmit pieci par noraidīts, trīsdesmit seši par pret atturas noraidīts, trīsdesmit deviņi par pret atturas pieņemts, piecdesmit trīs, ne? 37. 37 par, pret, atturas, pieņemts. 38 par. Ārmutisku grozījumu. Par, pret, atturas, pieņemts. 40. Par, pret, atturas, pieņemts. Nē, kaut kas nav 53 atkrīt, tāpēc arī 42 tagad par pret atturas pieņemts, 44 par pret atturas pieņemts, kompromiss 5 par pret atturas pieņemts, kompromiss 6 par pret atturas pieņemts, 49 par pret atturas pieņemts.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 Kompromiss 8b par pret atturas pieņemts. 20. punkts. Mutiskais grozījums no referenta par pret atturas pieņemts. 61 par pret atturas pieņemts, 63 par pret atturas pieņemts. Tagad ir bloks 62, 4, 5, 6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 pret atturas pieņemts. Kompromiss 12 par pret atturas pieņemts. Grozījums 91 par ar motisko grozījumu par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. 91. grozījums pārbaudām. Ar mutisko grozījumu. Pārbaudām. Eh, votazione chiusa. 17. 17 par. 36 pret. Noraidīts. 92. A favore. 92 par. Pieņemts. 93 par. Pret atturas noraidīts. Kompromiss 13 par pret atturas pieņemts. 97 par pret atturas pieņemts. 98 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 14 par pret atturas pieņemts. 102. grozījums pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 103. par pret atturas pieņemts. Mm, tālāk. 106 par pret atturas pieņemts jāpārbauda. Hjūza. Beidzam balsot. 106. grozījums - elektroniskā pārbauda. 107. Hjūza. Beidzam balsot. Jā. Bīni, 30 favori. Nu, tad labi, 30 pār 24 pret pieņemts.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 pieņemts, 118 pār pret atturas pieņemts, 122 pār pret atturas noraidīts, 120 pār pret atturas pieņemts, 123 pār pret atturas pieņemts, 124 pār pret atturas noraidīts, 125 pār pret atturas pieņemts 127 pār pret atturas pieņemts. Kompromiss 16 pār pret atturas pieņemts 133 pār pret atturas pieņemts 134 pār pret atturas pieņemts 135 pār pret atturas pieņemts 136 pār pret atturas pieņemts, 137 par pret atturas pieņemts, 138 par pret atturas pieņemts, 139 par pret atturas pieņemts, 140 par pret atturas pieņemts, 141 par pret atturas pieņemts, 142 par pret atturas pieņemts 143, pār pret atturas pieņemts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 atturas noraidīts. Jāpārbauda. Tā ir skundzes. Interesēs, lūdzu. Beidzam balsot. 14 pār 39 pret noraidīts. 148 pār pret apturas noraidīts. 149 pār pret pret atturas pieņemts 150 par, pret atturas pieņemts 151 par, pret atturas pieņemts 152 par, pret atturas pieņemts 153 par, pret atturas pieņemts 154 par, pret atturas pieņemts 155 par, pret atturas pieņemts. 156 pār pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Četri par pret atturas pieņemts. Pieci par pret atturas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 Ok, on continue. Il faut continuer. Allora, Inta 1. Inta 3. Ah, tālāk ir Inta 3. Inta 3. Par, pret, atturas, pieņemts. Inta 6. Par, pret, atturas, pieņemts. Inta 8. Par, pret, atturas, pieņemts. Inta 9. Par, pret,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 19 par pret atturs pieņemts. Tālāk 26 par pret atturas pieņemts. M plus 17 par. Nē, atvainojiet. Ā, Indavīs. Due. Due. Allora c'è il...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 par pret atturas pieņemts, MP5 pret atturas. Nē, nē, nē, nē, septiņi, MP7 par pret atturas pieņemts, 9 par pret atturas pieņemts, 10 par pret atturas 10 par, pieņemts, 14 par pret atturas pieņemts Tad neviens nebalso vispār vairs. Jā, tikai 4 pret. Empul 14 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Empul 17 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Empul 18 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 21 par. Nē, nē, nē. Tā, 21 atkrīt, līdz ar to regi 1 par pret atturas pieņemts. Regi 5 par pret atturas pieņemts, 6 par pret atturas pieņemts, regi 8 par pret atturas pieņemts, regi 10 par pret atturas pieņemts, 11 par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 pret atturas noraidīts. 20 pār pret atturas pieņemts. 22 pār pret atturas pieņemts. 24 pār pret atturas noraidīts. 25 pār pret atturas noraidīts. 26 pār pret atturas pieņemts. 27 pār pret atturas atturas pieņemts. Tālāk ir balsojums par dokumentu kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Četrdesmit septiņi pār pieci pret trīs atturējās. Sirsnīgi apsveicam! Dokuments ir pieņemts. Pasiemo. Kovač. Kovač. Nākamais dokuments ir Kovača kunga ziņojums. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Sestais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Lūdzu, balsojiet. Piektais grozījums. Piektā grozījuma pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudam piektā grozījuma pirmo daļu, pārbaudam elektroniski. Lūdzu. Reilu. Kjuža. Beidzam balsot. 28 par 28 pret. Noraidīts tātad, kā jau teicu. Jā, otrā daļa piektam grozījumam pār, pret, atturas. Atkal pārbaudam, otro daļu pārbaudam. Tātad piektā grozījuma otrā daļa lūdzu elektroniski. Beidzam balsot. 24 pār 31 pret. Noraidīts. Pārējām pie balsojuma par pirmo grozījumu par pret atturas noraidīts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Trešais par, pret, atturas noraidīts. Un tagad balsojam par grozījumiem kopumā. Elektronisks balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Mutazione chiusa. Beidzam balsot. 51 pār 4 atturējušies, neviens nav pret. Apsveicam Kovaču kungu un tagad balsojam par visu ziņojumu kopumā. Sākam balsot. Bene, votazione. Beidzam balsot. 55 pār, neviens nav atturējies, neviens pret, apsveicam Kovaču kungu. Tagad pārējām pie balsojuma par 16. punktu Kovaču kunga ziņojums. Mēs balsojam tikai un vienīgi par likumdošanas rezolūciju. Sākam balsot elektroniski par 16. punktu lūdzu. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 55 pār 1 atturējies, neviens nav pret. Un tad pārējām pie Dzavelas ziņojuma. 11. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. 25. pār,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 atturas noraidīts. 28. par pret atturas noraidīts. 29. par kas kas? 28. Tad sākam balsot elektroniski. Pārbaudam, lūdzu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 32 pār 24 pret pieņemts atvainošanu. 29. par, pret, atturas, pieņemts. 30. par, pret, atturas, pieņemts. 32. par, pret, atturas, noraidīts. 31. par, pret, atturas, pieņemts noraidīts. 33. par pret atturas pieņemts. Pārbaudām, labi, gribat pārbaudīt, pārbaudām. Sākam balsot par 33. elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. 27 pār 22 pret. Pieņemts. 34. par, pret, atturas, noraidīts. 35. ir mutisks grozījums, tas ir mutisks grozījums, bet tikau kundze ir pret šo mutisko grozījumu. Tā tad Mēs balsojam par 35. grozījumu bez mutiskā grozījuma par. Kā lūdzu? Pret. Atturas. Man liekas, ka ir noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār 35 pret noraidīts.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 Cosa? Kompromiso 5. Sul kompromiso 5. Sus kompromiso 5 par piekto grozījumu. Labi, vēlties elektronisku balsojumu, lūdzu sākam balsot, piektais grozījums. Visi balsojam, visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Piektais grozījums 31 pār 24 pret pieņemts. 66. grozījums pār pret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 atturas noraidīts. 72. par pret atturas pieņemts. 71. par pret atturas pieņemts. 69. par Labi, 71. vēlties pārbaudīt elektroniski lūdzu, sākam balsot, lūdzu. Beidzam balsot par 71. 43 pār 13 pret pieņemts. Sešdesmit devītais par pret atturas pieņemts. 73. par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudam 73. elektroniski. Sākam balsot lūdzu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 27 pār 26 pret. 73. pieņemts. Kāda laime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 atturas noraidīts. 118. par pret atturas pieņemts. 119 par pret atturas noraidīts. 120, 121 kopā par pret atturas noraidīts. 123 par pret atturas noraidīts. 124 par pret atturas noraidīts. 125 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 125 sākam balsot. Visi balsojam. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Aha, EPP ir pārāk daudz balsotāju.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 atturas noraidīts. 158 par pret atturas pieņēmts. 159 par pret atturas pieņēmts. Kompromis 12 par pret atturas pieņēmts. 177 par pret atturas pieņēmts. Kompromis 13 par. Aha, labi, 177 pārbaudam elektroniski, sākam balsot lūdzu. Balsojam! Beidzam balsot! 43 pār, 13 pret, pieņemts 777. 13. kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts 182 pār, pret, atturas, noraidīts 183 pār,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 noraidīts. 207 par pret atturas pieņemts. Un tagad visi kopā no 208 līdz 212 par pret atturas pieņemts izskatās, bet pārbaudīsim no 208 līdz 211. Sākam balsot. Beidzam balsot atkal EPP. 30 pār 26 pret pieņēmts. 212. O, nē, 215. Par. Pret. Atturas pieņēmts. Kompromis 15 par. Pret. Atturas pieņēmts. 216 par. Pret. Atturas pieņēmts.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 Pirmais un divi ir vienādi, balsojam kopā pār pret atturas pieņemts, trešais pār pret atturas pieņemts, četri pār pret atturas pieņemts. Un tagad balsojam galīgais balsojums elektroniski, sākam balsot lūdzu. Atkal EPP ir pārāk daudz. Beidzam balsot. 32 pār 23 pret, viens ir atturējies. Apsveicam referentu. Un tagad pārējām pie Marinesko ziņojuma. Marinesku kompromisu 1. Lūdzu, pirmais kompromiss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 Kompromiss 5 pār pret atturas pieņemts. 28 pār pret atturas pieņemts. Kompromiss 6 pār pret atturas pieņemts. 122 un 16 pār pret atturas pieņemts. 123 pār pret atturas noraidīts. 30 pār pret atturas pieņemts. 100 31 par pret atturas pieņemts, kompromiss 7 par pret atturas pieņemts. 125 pār pret atturas pieņemts, 126 pār pret atturas pieņemts, noraidīts, 127 pār pret atturas pieņemts, 18 pār pret atturas noraidīts,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 156 pār pret atturas pieņemts. 157 pār pret atturas noraidīts. 155 ir noraidīts. Jā. Tālāk 63 par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 68 par pret atturas pieņemts, 73 par ne jau ir atrisināts, 79 par, 69 par pret, ap 69, 6, 9 referenta grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss 15 par pret atturas pieņemts. Tālāk ir grozījums 165 pār pret atturas pieņemts. 166 pār pret atturas pieņemts. Kompromiss 16 pār pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts, 21 par pret atturas noraidīts, 22 par pret atturas noraidīts, 70. 4 pār pret atturas pieņemts. 173 un trān 30 pār pret atturas pieņemts. Kompromiss 18 pār pret atturas pieņemts. 32 pār pret atturas pieņemts. Kompromiss 19 pār pret atturas pieņemts. 177 pār pret atturas un arī 34 no trām bija kopā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 191 un 39 pār pret atturs pieņemts. Kompromiss 22 pār pret atturs pieņemts. 40 no tran pār pret atturs noraidīts. 192 pār pret atturs. 192 par pret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 31 par pret atturas norēdīts. Tālāk ir uh, apsvērumi 1, uh, 2 uh, pret atturas pieņemts, afet 1 par, par pret atturas pieņemts, otrais grozījums par pret atturas pieņemts, afet 2 par pret atturas pieņemts, afet 3 par pret atturas noraidīts, 3 budžets par pret atturas pieņemts,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 Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk četri tran par pret atturas noraidīts. Astoņi afet par pret atturas pieņemts. Kompromis 25 par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums par pret atturas pieņemts. Afet 10 par pret atturas pieņemts. Kompromis 26 par pret atturas pieņemts. Kompromis Pirms 27 par pret atturas pieņemts. Grozījums 8 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 28 par pret atturas pieņemts. Grozījums 19 afet par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums budžets par pret atturas pieņemts. Kompromiss 29 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 30 par pret atturas pieņemts. Tālāk 103 un 8 budžets par pret atturas pieņemts. Tālāk trāns 7 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 31 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 32 par pret atturas pieņemts. 14. grozījums par pret atturas pieņemts. 13 afetu par pret atturas noraidīts. 14 afetu par pret atturas pieņemts noraidīts, a, desmit budžets par pret atturas noraidīts, kompromis 33 par pret atturas pieņemts, afet 15 par pret atturas pieņemts, 34. kompromis par pret atturas pieņemts, 17 afet par pret atturas pieņemts, 110. grozījums par pret atturas pieņemts, 11. grozījums par pret atturas pieņemts,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 49 pār 2 pret un viens atturējies. Un tagad balsojam par sarunu, par uh, starp institucionālām sarunām sākam balsot. Beidzam balsot. 53 par. Ļoti labi. Bene, abbiamo finito le votazioni. Tad esam pabeiguši balsošanu. Nu, jūs redzat, šorīt mums sanāca ātrāk pabeigt, vakar savukārt mēs pārvelkām laiku, bet šorīt bijām ļoti aši. Un tagad lūdzu Kvatras kungs. Eh, gracias, presienta. Sola... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi komentāri. Pavisam īsi. Pirmkārt gribēju sveikt jūs Balsojums bija ļoti garš, un jūs to tāpat laikā paspējāt pabeigt rekordu īsā laikā. Tātad tiešām sirsnīgs veicieni jums, priekšsēdētājs kundze. Un otrs komentārs, ja drīkst. Dažiem no mums šeit ir zinām pieredze kā referentiem vai ēnu referentiem, un mēs zinām, ka grozījums skaits par konkrētu ziņojumu bieži vien ir atkarīgs no referentu darba, ēnu referentu darba. Un mēs paļaujamies, ceram, ka referenti nāks klajā ar eh, kompromisu grozījumiem. Un man šķiet, ka mums ir svarīgi vēlreiz uzsvērt, cik šāda pieeja ir svarīga. Tātad pavadīt nedaudz vairāk laika, pastrādāt un rast kompromisus. Tās tik tiešām ir ārkārtīgi labs un efektīvs veids, un tā mēs varam izvairīties no pārāk gariem balsojumiem. Paldies! Allora, abbiamo terminato, avete un po' di tempo libero. Nu tā, esam pabeiguši, mums ir nedaudz vairāk brīva laika, un mēs atsāksim sēdi atkal pulksten trijos. Lai jums patīkama atlikusī rīta daļa.